šai balsojuma skaidrojumā. Man ir vēl tikai viens paziņojums. Es esmu saņēmis no padomas kopīgo pozīciju un uh, pamatojumu. Es gribu nolasīt jums uh, nosaukumu šai kopīgai pozīcijai. Tā ir komisija, kas ir pieņemta 5. martā, lai pieņemtu Eiropas parlamenta regulu un padomas regulu, kas groz konsulārās kopīgās uh, instrukcijas attiecībā uh, uz. Uh, Eh, karjeras diplomātiem un eh, vēstniecību darbiniekiem, eh, runājot par vīzu pasu izsniegšanu un attiecas uz biometrisko datu ieviešanu un vīzu, vīzu pieprasījumu. Pēdiņas beidzās. Eh, dažkārt man liekas tik tiešām, ka Eiropa ir sarežģīta priekšsēdētājs parlamentam. Eh, piešķirtais termiņš sāk, sāk, tiek sāk skaitīs no rītdienas, 13. Eh, martā. Hannana kungs, lūdzu, reglamentu jautājums. Jā, es gribēju lūgt, lūgt vārdu par rezolūciju par Tibetu. Šo informāciju mēs nesaņēmām, bet labi, jums ir vārds. Uh. Priekšsēdētāji, tibetiešiem, tāpat kā citām nācijām, ir uh, tiesības dzīvot uh, uh, pašnoteikšanās uh, tiesībām. Un, uh, uh Ķīna, uh, protams, nāk klajā ar dažādiem citiem uh, iemesliem, Bet e, ķīnieši uzskata, ka tibetieši nesaprot paši savu valstu, viņiem nav nepieciešama e, patiesa demokrātija. Es gribētu aicināt e, padomāt par šo ironiju starp šo argumentu un starp to argumentu, kas tika izmests pēc Francijas, Nīderlandes un Īrijas nebalsojuma. Uh, tik atkal teikts, ka cilvēki kārtīgi nesaprata, ka viņi balsoja par kaut ko citu, pret Širaku vai Turcijas iestāju vai pret angļu sakšu liberālis, liberālismu, bet viņi nebija sapratuši vienkārši, viņiem vajadzēja labāku informāciju. Es domāju, ka cilvēkiem uh, Tibetā, tāpat arī Eiropas Savienības valstīs, ir laba saprašana un zināšana par to, ko viņi vēlas, ko viņi grib, un viņiem vajadzētu to ļaut paust uh, vēlēšanās. Un, uh, Es domāju, ka visām valstīm vajadzētu atļaut rīkot referendumu par Lisabonas līgumu. Paldies! Merci! Paldies! Debates tiek tagad pārtrauktas un turpināsies pulksten 15. lai mēs runātu par cīņu eh, pret cilvēktiesību pārkāpumiem, par demokrātiju, un šodien mums ir palikoši Gvinēja Bisau, Filipīnas, NVO Darfūrā. Visiem labu apetīti!